Herr Klaus. Herr Präsident! Herr Knudsen. Priekšsēdētāja kungs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Dāmas un herri, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, mīļie kolēģi. Ahem.